tiks likt uz apstiprināšanu pirms nākamās sesijas. Ja vairāk neviens nevēlas izteikties, tad es tagad apņemos nodot rezolūcijas to adresādiem. Eiropas parlamenta sesija līdz ar to tiek pārtraukta, šī sēde tiek slēgta. Vēl jums visiem labu māju ceļu un skaistu jauku nedēļas nogalu. Paldies!